Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas.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 Pirms eh, četrām dienām tika iecelts par eh, Grieķijas ārlietu ministru. I, Paldies! Was šī darba interesantā daļa bija tā, ka, sestdien, ka svētdien un pirmdien Luksemburgā, kad pirmoreiz es oficiāli tikos ar saviem citiem ārlietu ministru kolēģiem no citām valstīm, neviens neteica apsveicu, visi teica labu veiksmi. So. I, I just wanted to... Es Gribēju tikai īsi atvadīties, man ļoti pietrūks parlaments, man ļoti pietrūks eh, eh, šejienes draugu. Es domāju, ka tā ir vislabākā vieta Eiropā eh, sadarbībai, saziņai. Man ļoti pietrūks parlamentu, un es negribētu, lai manas ārdievas. Uh, Eh, būtu tikai angliski, un es negribētu, lai jūs aizmirstu to grieķu valodu, ko izmācējāties eh, pēdējā pusotra gadu laikā, un tagad gribu ieteikt tāpēc sekojošo. Kā mēs, atkal, kā mēs sakām eh, grieķiski par? Kā mēs sakām grieķiski pret? Kā mēs sakām atturamies? Okay, Ļoti labi. Es gribētu eh, sociālistus, eh, sociālistus un goja pret, eh, tautas partiju pret, zaļie atturas un sākam balsot. Fantastiski! Lieliski! Fantastiski! Thank you very much. Uh, there's a point. Uh, paldies. Uh, Šulc kungam ir reglamenta jautājums. Priekšsēdētāji, paldies. I know. I know, it's a mistake. It's a mistake. Es zinu, es zinu, tā ir kļūda. Please call, please. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētā es jūs lūgtu dot man vārdu, jo es, eh, protams, kolēģi man sapratīs, ka es mūsu politiskās grupas vārdā, bet es domāju arī citu kolēģu vārdā jums vēlos teikt, ka jūs eh, dodaties uz ļoti sarežģītu amatu, jo to jūs labāk zināt nekā mēs. Mēs paužam jūsu mūsu pilnu solidaritāti jūs jaunajā darbā, jo vienalga kādas mūsu politiskai viedokļi, mums visiem kopā ir viena vēlme. Tā ir vēlme pēc tā, ka šī brīnišķīgā valsts, kuras uh, abi mirstīs būsiet, ar mūsu palīdzību varētu pārvarēt šo dziļo krīzi. Mums ir nepieciešama Grieķija, un es domāju, ka mēs esam solidāri ar jūsu valsti, tāpat kā esam solidāri ar jums. Es gribētu jums personīgi teikt, uh, eh, vicepriekšēdētā kungs, ārlietu ministra kungs, uh, Stavros. Uh, Jūs bijāt, jūs esat ne tikai draugs un lielisks kolēģis, bet jūs jebkurā ziņā bijāt mums necēt bagātinājumu. Lies paldies par uh, daudzajiem uh, sadarbības gadiem un labu veiksmi, Stavros! Paldies kolēģiem! uz redzēšanos, un tagad es dodu vārdu lieliskai vicepriekšsēdētāji eh, Dairai Valisai, un paldies, ka devi man iespēju.